Monsieur le secrétaire général des... Apvienoto nāciju eh, ģenerāls sekretārs Bans Kimuns. Welcome. Thank you.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 acting decision. Sehr geehrte Kolleginnen un und Kollegen! Godātie kolēģi, cienījamās kolēģis!